tālāk e, gala versiju pieņēmām 1 oktobrī tā ir jums izplasīta 149. pants. Attiecīgi tiek izmantots, neesmu saņēmis nekādus ierosinājumus par darbkārtības izmaiņām pirmdienā. Līdz ar to pāriesim pie otrdienas. Tautas partija Kristīgie demokrāti lūdz, lai e, komisijas vicepriekšādātājs augstā pārstāve ārlietās un drošības politikā izsakās par situāciju Gruzijā it konkrētāk par eh, selektīvā tiesiskuma izmantošanu attiecībā uz Gigi Ugulāvu un lai šāda veida izteikums tik iekļauts pēc, pēcpusdienas darba kārtībā kopā ar rezolūciju. Došu vārdu vispirms Prēdas kungam, kas attiecīgi aizstāvēs šo lūgumu tautas partijas vārdā. Paldies! Liels paldies priekšādātāji! Tautas partija vēlas šo jautājumu iekļūt, iekļaut darba kārtībā, tātad diskusijas par Gruziju un selektīvā, jeb tāda atlases tiesiskuma izmantošana šai valstī. Tas ir ļoti nopietnas temats. Mums vajadzētu runāt par to, kādā veidā tiesiskums tiek īstenots un kādas ir saiknes starp politisko sistēmu un tiesu sistēmu Gruzijā gribu aicināt savus liberālos un sociālistu kolēģus mums, mūs atbalstīt. Viņi taču vienmēr ir aizstāvējuši Gruzijas valdību, un viņiem jāsaprot, ka šī tēma ir ļoti svarīga, un vēlos, lai viņi atbalstītu mūsu priekšlikumu. Te īpaši vēršos pie sociālistu kolēģiem, kas atbalsta uh, premjerministru no Rumānijas, ko šobrīd, piemēram, Rumānijas tiesu sistēmā apsūdz. Paldies, tas tik, tik daudz no manas puses. Vai ir kāds, kas vēlas vēl izteikties par šo priekšlikumu no kādas citas grupas, varbūt? Golniša kungs, lūdzu. Priekšsādātāji, paldies! Es gribēju teikt, ka atbalstu tādā vispārīgā veidā visu veidu iniciatīvas, kuru mērķis ir nosodīt selektīvu tiesiskumu. Tas, ko es gribētu, ir, lai mēs savukārt vienlaicīgi domātu ne tikai par to, ko teica kolēģis no tautas partijas, bet runātu par šo selektīvo tiesiskumu arī tādu Eiropas Savienības iekšienē. Nu, piemēram, tur runāja par selektīvo tiesiskumu Grieķijā. Ja? piemēram, attiecībā pret doktoriju kungu, tāpat arī Vācijā tiek izmantots selektīvais tiesiskums, Francijā tieši tāpat. Un tas viss priekšādātāja runātāju pārtrauc. Tālāk es gribētu lūgt priekšādātāju turpina eh, izteikties kādu, kas ir pret šo priekšlikumu. Kerēro kungs. Priekšādātāja, paldies. Domāju, ka ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka Prēdes kunga priekšlikumu atbalstīja tāda personība kā Golniškungs. Un te jau runājam ne jau par tikai šīs lietas apspriešanu, mēs runājam par to, kā vispār šis parlaments darbojas, funkcionē. Tas bija tāds steidzamības kārtas priekšlikums, ko iesniedza pavisam citā laika posmā, un tajā laikā ir tautas partija nesaņem pietiekami daudz atbalstu, un tagad viņi grib to kaut kā paslepus caur šādas darba kārtības maiņas pasākumu ieviest plenārsēdē. Tā ir nepieņemama procedūra, tas ir nepieņemama, un tāpēc esam pret to. Paldies! Labi, tad tagad balsosim par šo priekšlikumu. Tie, kas ir par darba kārtības izmaiņām, šādā veidā pats liet rokas. Pret. Noraidīts. Priekšlikums, kolēģi, ir noraidīts. Es varu pārba varam pārbaudīt balsojumu ar elektroniski. Labi, pārbaudīsim elektroniski, ja kāds šaubās par rezultātu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Ko tā teikt kolēģi, tātad balsojums tiek slēgts, beidzam balsot tātad, un ir noraidīts, jā. Līdz ar to darba kārtības, darba kārtība otrdien netiek mainīta. Pārējiem pie darba kārtības trešdienai. Eiropas apvienotie kreisie Ziemeļu zaļo kreiso grupa ir lūgusi, lai vicepriekšsēdētāja un augstā pārstāve uh, ārlietās un drošības politikas jomā nākt klajā ar paziņojumu par letālajiem ASV gaisa uzbrukumiem pret mm, ārsti bez robežām slimnīcu Afganistānā. Došu vispirms vārdu Gabijai Cimerē, lai viņa atbalsta mm, paskaidrošo priekšlikumu grupas vārdā. Frau Prezident. Priekšsēdētājs kundze. Mana politiskā grupa iesniegusi pieteikumu Eh, par debatēm bez rezolūcijas par eh, letālu uzbrukumu no ASV puses eh, kundus slimnīcā, kurš strādā ārsti bez robežām. Par šo punktu no rīta bija pēc debats 8.30, klāt esot augstajai pārstāvē Mogarīni kundzei, un lai panāktos pretī ar citām politiskām grupām, es ieteiktu, lai mēs varētu šo mm, politisko grupu spīkeru diskusijas pagājuši. Uh, Sestdien, 3. oktobrī, 12 darbinieki slimnīcā un vismaz 7 pacienti gājuši bojā, to starp 3 bērni. 37 cilvēki, 19 darbinieki ir ļoti smagi ievainoti. Saskaņā ar ārsta bez robežām datiem 13. 3. oktobrī starp 3.10. Eh, eh, traumatoloģijas centrs eh, Kundusā 15 minūtes tika bombardēts no gaisa. Centrālā slimnīca sēka, kurā atrodas arī intensīvā stācija, pieņem, uzņemšanas nodaļa, ļoti precīzi tika bombardēti. Uzbrukums notika ļoti precīzi. 29. septembrī slimnīcas dati tika nosūtīti starptautiskajai koalīcijai un uh, Afganistānas uh, institūcijiem, bet tomēr notika šie uzbrukumi. Eiropas Savienības valstis piedalās uh, karā Afganistānā Eiropas Savienības sniedz arī attīstības palīdzību, pat vairāk nekā jebkurā citā valstī. Daudzas uh, palīdzības organizācijas no Eiropas, uh, tostarp arī ārsti bez robežām, tur strādā, piedalās, tādēļ mēs pieprasām paskaidrojumus. Paldies, Cimbers kundze, kas atbalsta šo priekšlikumu Harmsas kundze, lūdzu. Ich unterstütz... Es atbalstu manas politiskās grupas vārdā. Uh, pieteikumu, kuru ļoti labi pamatoja Gabi Cimere. Sākumā gribētu teikt, ka jūtos eh, atviegloti uzklausot eh, runu un arī Obama, eh, prezidenta Obamas izteikumus, kurš jau ir pasludinājis, ka tiks izmeklēta šis uzbrukums, bet domāju, ka ir vajadzīgs arī starptautisks debats par to, kas tur ir noticis. Tīpaši tādēļ, ka Afganistānā kopumā attīstība ir eh, šausminoša. Un līdz šim nav bijušas diskusijas, manuprāt, par šo notikumu attīstību. Ņemot vērā debatas, kas būs rīt, es uzskatu, ka ņemot vērā starptautisko situāciju, viss liecina par to, ka šis darba kārtības punkts par Afganistānu uh, šī briesmīgā notikuma dēļ ir jāiekļauj darba kārtībā. Paldies! Mrs. Hārms. Lielas paldies, Hārmsas kundzei. Vai ir kāds runātājs, kas vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Nē? Labi, tad tādā gadījumā balsosim. Kas ir par darba kārtības maiņu? Šādā veidā lūdzu paceliet rokas. Pret? Priekšlikums šķiet ir pieņemts. Līdz ar to trešdien tiks darba kārtībā. Bet labi, pārbaudīsim, ja jūs vēlaties, lai pārbaudīsim visu balsošanas rezultātu elektroniski, tad darīsim tā, ja vēlaties. Tātad balsojam elektroniski, sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Priekšlikums ir pieņemts ar septiņu balsu vairākumu pieņemts. Līdz ar to darba kārtība trešdienā tiek mainīta. Un darba kārtībā iekļauts punkts par ar paziņojumu no vicepriekšādātāja. Līdz ar to plenāra sēde sāksies 8.30 no rīta. Vai jūs, kundze, vēlēties ko teikt? Nu tā strikt runājot, tas nav īsti par darba kārtību, bet ar otru, par otrdienu un debatēm par šo dīzeļu lietu. Es saprotu, ka priekšsēdētāja konference pieņēma lēmumu lūgt Timermana kungam izteikties šajās debatēs, bet darba kārtībā redzam, ka runās tikai Bienkovskas kundze, runājot par iekšējo tirgu un tam līdzīgi, bet ņemot vērā, cik šis jautājums ir svarīgs Un ņemot vērā, ka tas ir saistīts ar vides aizsardzības politiku, konkurences politiku, pārvaldības politiku un varbūt vēl daudzām citām jomām, ņemot vērā, ka šajā darbā ir iesaistītas četras komitīs, mēs tomēr gribētu saprast, kāpēc komisija nevarēja izpildīt mūsu prasību un uz diskusijām nosūtīt vicepriekšādātāju Timermans, lai viņš varētu piedalīties šais debatēs. Thank you. Um... Paldies. Ir komisijas ziņā lemt, ko viņi nosūta uz debatēm šeit parlamentā. Un acīm redzot, es gribētu teikt, ka tie komisāri, kas ierodas šeit, viņi runā, protams, minētā komisāra vārdā, bet eh, jūsu domu liekam aiz auss. Pievēršamies ceturtdienas darba kārtībai. Šeit nekāda ierosinājuma attiecībā uz darba kārtības maiņu nav. Bet kāds vēlējās runāt par uh, reglamentu punktu? Messeršmitkungs, ja? Lūdzu. Gribu runāt par trešdienas darba kārtību. Tas, ko jūs pirmīt teicāt par kalendāru, jūs pareiz teicāt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt. EKR grupa ir iesniegusi grozījumu, ar ko tiek ierobežots to dienu skaits, kas e, nu, būtu pavadāms Strasbūrā no četrām uz trim dienām. Šo grozījumu Šulc kungs uzskatīja par nepieļaujamu. Uh, tāpat laikā nedodot tam nekādu pamatojumu. Pirms stundas saņēmu ēpastu, e, ko kāds viņa no viņa administrācijas viņa vārdā raksta, ka tas būtu pretēji e, protokolam un e, parašu tiesībām precedenta tiesībām. Bet es domāju, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un ir peldījis kriet, krietnāku pamatojumu, patiešām tādu skaidrojumu, kāpēc šis grozījums bija nepieļams. Tāpēc es gribētu lūgt prezidentūru nākt klajā ar krietni dziļāku analīzi par to, kā 2012. gada lēmums ietek, tiesas lēmums ietekmē mūsu dzīvi un kāpēc mēs nevaram šeit kaut ko mainīt. Jo, ja mēs nevaram veikt šādu padziļinātu analīzi, tad vispār nav nekādas jēgas balsot par kalendāru vai pieļaut grozījumus tajā. Paldies, turpina priekšsādētāji. Domāju, ka jūs droši vien zināt, ka šis jautājums bija aktuāls 2014. gadā, un tajā brīdī šis, šāds, šāda veida grozījums tika pasludināts par nepieļaujumu, pamatojoties prezidentūras juridisko skaidrojumu, kas viņam tika iesniegts. Nekas kopš tā laika nav mainījies, un priekšēdāja lēmums par šāda veida grozījumiem ir galīgs. Šāda veida grozījumi ir nepieļaujami, bet jūsu komentārus liekam aiz auss un, protams, iekļausim protokolā. Godātie kolēģi, līdz ar to esam, es atvainojos, Prēdas kungs, jūs vēlējāties runāt par reglamenta punktu. Jā. Jā, paldies priekšādētāji. Gribu atsaukties uz krīzes situāciju. Eh, es atvainojos uz steidzamības jautājumu apspriešanu ceturtdienas rītā. Nu, lūk, ir jau otro reizi tāds gadījums, kad mums apspriešanai paredzēt nevis trīs punkti, bet gan četri punkti šai kontekstā. Gribu atgādināt jums par 135. reglamentu pāntu, kur tiek teiks, un te es citēju, kopējais apspriežamo tematu skaits, kas iekļaujams un ko drīkst iekļaut steidzamības situācija apspriešanas debatēs, nedrīkst pārsniegt trīs Tas ietver arī apakšpunktus. Un cik tālu saprotu, tad šoreiz ir četri temati, un tas tāpēc, ka priekšādātājs Šulcs ir uzstājis uz to, ka tiek pievienots darba kārtībā vēl arī ceturtais punkts. Tātad jau otru reizi pēc kārtas viņš pārkāpa eh, reglamenta noteikumus. Es gribētu, lai mēs atgriežamies pie trīs jautājumu apspriešanas, tā kā tas noteikts reglamentā, jo citādi, ja ir četri punkti, tad mums ir mazāk laika ap to apspriešanai. Es domāju, ka mums nevajadzētu pārkāpt pašiem savus apstiprinātos noteikumus. Prediskungs, cik tālu es saprotu, tad tika panākta vienošanās priekšādātāja konferencē par šo jautājumu. Un tika lūgts manī darba kārtība, bet jūs, protams, skaidri un gaiši pamatojāt, kāpēc jūs izteicāties un ko jūs vēlaties pateikt, un mēs nodosim jūs sniegtu informāciju tālāk attiecīgiem dienestiem. Bet līdz ar to ķeramies pie mūsu šī vakara.